Bene, kolēģi, iniciamo. Kolēģi, sākam darbu. Ci siamo. Vai esat gatavi? Karta di voto inserītā. Vai esat ievietojuši savas eh, elektroniskās balsošanas kartas, kolēģi? Atsāksim mūsu balsošanas maratonu par KLP reformu. Ar balsojumu par sarunu mandātu par lauksainicības produktu tirgu kopīgo organizāciju. Un no sākuma vēlētos pateikties referentam Dantēna kungam, kā arī visiem ēnu referentiem par viņu lielo darbu, kāds ir veikts, lai Eh, izstrādāt 21 konsultētos eh, kompromisus, eh, kuri attiecās uz 80% no komisijas priešakumu un aptuveni 1800 grozīmēm. A līdz U ir uh, konsultētie kompromisi, un tie attiecās uz kādu no lauksniecības produktu tirgus kopīgās organizācijas uh, bloku, un par tiem būs balsojums blokā. Un ēnu referenti ir vienojušies par vairākiem uh, balsojumiem, par daļām, kuras, uz, uz kurām neteicās kompromisi. Un ņemot vērā to, cik daudz ir grozījumu, šī balsošanas sesija būs tiešām gara. Līdz ar to balsojumā būs nepieciešams vairāk laika, nekā tas bija nepieciešams no, šorīt no rīta. Uh, Līdz ar to mums būs jābūt patieci, pacietīgiem, tomēr es domāju, ka mums arī šajā pēcpusdienā izdosies pabeigt eh, visu plānoto darbu. Un arī šajā gadījumā es vēlētos dot vārdu Dantēna kungam, jo viņš vēlas izteikties. Un pēc tam ķersimies pie balsošanas. Mišēl, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Tāpat kā Lūija šorīt, es gribēju pateikties visiem tiem, kuri sadarbojās sagatavojot šo ziņojumu ēnu referentiem, ar kuriem pat, ja dažos jautājumos mums bija domstarpības, tomēr mums izdevās darba paveikt kopīgi un arī visiem eh, komitejas darbiniekiem, parlamentu juridiskiem dienestiem, jo šis ir ziņojums, kura ļoti daudz atziņums vajadzēja sagatavot juridiskiem dienestam. Paldies! Bene, grazie, Mišel! Allora... Lieliski, paldies, Mišel! Tagad uh, sāksim balsošanu. Kā jau parasti, mēs balsosim elektroniskā veidā par visiem kompromisiem, kā arī visiem bloka balsojumiem. Par visiem pārējiem punktiem mēs balsosim paceļot roku. Sāksim ar pirmo grozījumu, referenta grozījums. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturās? Pieņemts. Otrais grozījums, referenta. Kurš par? Pret? Atturās? Pieņemts. 81. grozījums. Kurš par? Pret? atturās pieņemts. 82. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 83. grozījums kurš par, pret, atturās pieņemts. 604. grozījums kurš ir par, pret, atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 604. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Continuiamo. Turpinām uh, pacelt rokas 84. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturās pieņemts. 85. Kurš par? Pret. Atturās pieņemts. 606. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās noraidīts. 98. grozījums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 608. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. 611. grozījums. Kurš ir par? Pret? Atturās? Noraidīts. 88. grozījums. Kurš ir par? Kurš pret? Atturās? Pieņemts. Asaizn... Septītais, kurš par, pret, kurš atturās, pieņemts. 88. Kurš par? Pret? Atturās pieņemts. 616. Kurš par? Pret? Atturās pieņemts. Tomēr pret? 616. elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Noraidīts, atvainojiet. 89. Kurš par? Tomēr nē. A kompromiss. Elektriskā balsošana. Elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 645. Eh, eh, Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturās norādīts? Sešsimt četrdesmit astotais. Kurš ir par? Bovē grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 650. grozējums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 95. Eh, referenta grozījums. Kurš par? Pret? Atturās. Pieņemts. 96. Tomēr nē. B kompromiss. Sākam elektroniski balsot par otro B kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 669. 669. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? Septiņsimt četrdesmit sastais. Kurš par? Septiņ četrdesmit seši. Kurš par? Kurš pret? kurš atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 748. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 753. Kurš par? 753. Kurš par? pret noraidīts. 758. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? Simtu devītais. Vēlaties pārbaudīt 758, tātad eh, pārbaudam elektronu 758. Noredīts. Nu, 109. Kurš ir par 109? Kurš ir pret? Pieņemts. 760. Eh, Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās? Norādīts. Nu, 764. Eh, bovē. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Norādīts. Nu, 110. Kurš par? Pret? Atturās. Noraidīts. 768. Tremauzes eh, grozījums. Kurš par, kurš pret, kurš atturās noraidīts? 769. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Noraidīts. 775, neveša. Kurš par? 775, kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 112. referenta grozījums. Kurš ir par? Kurš ir par? Pret? Kurš atturās norādīts? Uh, 781. Kurš par? Kurš pret? kurš atturās noraidīts. Elektroniski pārbaudāms 381. Sākam balsot. 781. Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot noraidīts. 782. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? 7, 8, 6. Kurš par? 7, 8, 6. Tātad kurš par? Pret? Atturās. Norēdīts. 790. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Norēdīts. 7, 8, 8. Kurš par? Pret? atturās noraidīts. 111. referenta grozījums. Kurš ir par? Pret? Atturās noraidīts. 795. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 797. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? 801. Tomēr ne. 819. 819. Kurš ir par? Pret. Atturās norādīts. Astoņsimt četrdesmit ceturtais. Kurš par? 8,44, kurš par pret atturās norādīts. Simt sešpadsmit. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. Tagad pārlaiksim pāri vairākām lapusēm. Un tagad C kompromiss. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Sākam balsot par C kompromisu. Vai viss nobalsojuši? Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ķeramies pie D kompromisa. Sākam balsot par D kompromisu. Beidzam balsot. D kompromiss ir pieņemts. Tagad 943. paceļot roku. Nikolesku grozījums. Kurš ir par, kurš pret? Kurš atturās norādīts? 944. Tomēr nē. 948. 948. Kurš ir par? Pret atturās noraidīts. 955. Kurš ir par? Pret? Kurš atturās? Pieņemts. 9. E-kompromiss. Sākam balsot elektroniski par E-kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 989. Eh, paceļot roku. Kurš ir par? Kurš ir pret? Pieņemts. Tātad 989. elektroniskais balsojums par šo grozījumu. Pārbaudām 989. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot, norādīts. Balsojam par F kompromisu. Sakam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Balsojiet! Esam beiguši balsot. F eh, kompromiss tātad pieņemts. Tūkstots 47. 1047. Paceļot roku. Kurš ir par? Kurš ir pret? kurš atturās norādīts. Un tagad G kompromiss. Sākam balsot elektroniski par G kompromisu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 1103. Kurš ir pār? Kurš ir pret? Kurš atturās? Pārbaudām. 11.03. elektroniski balsojumu. Vai viss nobalsojuši? Noradīts. Tagad 11.06 grozējums. Kurš ir par? Pret. Kurš atturās noraidīts? Eh, tagad 1131. Eh, eh, kurš par, kurš pret, kurš atturās, norādīts. Pārvadām elektroniski, tātad 11.31. Sākam balsot. Vai viss nebalsojuši? Norēdīts. Tagad 11.33. Paceļot roku. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. Tagad 11.78. Pasļaut roku. Kurš ir par? 11.78. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Tagad 11.86. Lulīgas kompromiss. Pasļaut roku. Kurš ir eh, par? Pret? Atturās. Pieņemts. 11,89. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. 11,93. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. 11,93. Elektroniskais balsojums. Skur par skotā un citu grozījumu. Norādīts. Tagad H kompromiss ir elektroniskā balsošana. Sākam balsot par H kompromisu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems ar lielu pārsvaru. Tagad I kompromiss. Sākam balsot elektroniski par I kompromisu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam balsot par J, J kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ejam uz kā kompromisu. Daudzas lapas pāršķiram. Kā kompromiss? Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems. Tagad 13.63 grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. Elektroniski balsojam par 1363. Beidzam balsot, norēdīts. 9, 13,94. Paceļot roku par 13,94. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. Tomēr par šiem visiem mums jābalso pēc kādas 13.95 tagad. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 13.96. Kurš par? Pret? Atturās norādīts. 13,96 pieņemts. 13,97 kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? 13,98 kurš par? Kurš pret? kurš atturās pieņemts. 13,98, kurš par, kurš pret, kurš atturās pieņemts. 1400, kurš par, kurš pret, kurš atturās pieņemts. 1401, kurš par, pret, atturās pieņemts. 1402, kurš par, kurš pret, kurš atturās pieņemts. 1403, kurš par, kurš pret, kurš atturās pieņemts. viens četri nulle četri. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. viens četri nulle pieci. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. Turpinām. viens četri nulle seši. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Noraidīts. 1, 4, 11. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās noraidīts? E, 238. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? Balsosim elektroniski par 238. Vai viss nobalsojuši? Pieņems. Desmit trīsdesmit deviņi. Kurš par? Divi trīs deviņi. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņems. 240. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņems. 14, 14. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 2, 4, 1. Kurš pār? Kurš pret? Trīs grupas. Tātad 241. elektroniski balsojam par šo referentu grozējumu. Vai viss nav balsojuši? Pieņemts. 242. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. 243. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. 244. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. Tagad ķeramies eh, pie elektroniskās balsošanas par L kompromisu. Sākam balsot elektroniski. 243. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems. Tagad 2, 7, 2. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. Četrpadsmit astoņdesmit astoņi. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? 273. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? 1491. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās pieņemts? 1492. Kurš pret? Kurš atturās norādīts? 1493. Kurš par? Kurš pret? 14.93. Elektroniski balsojumi. Sākam balsot. 14.93. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 1494. Paceļot roku. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 1494. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts arī šis. 1496. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Noraidīts arī šis grozījums. 14.97 mēja ar grozējums. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Tagad balsojums blokā. Balsojam elektroniski par trīs blokiem. Balsojam par vīna audzēšanas tiesībām Sākam balsot elektroniski. Pieņems. Tagad otrais bloks, nē, tomēr nē. Tagad balsojam par piena kvotām. Pirmais bloks par piena kvotām. Balsojam elektroniski. Tā nekļūdīsimies, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet tagad balsojam. Otrais bloks. Sākam balsot eh, par otro bloku. Elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. Un tagad balsojam elektroniski par trešo bloku. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ceturtais bloks. Sākam balsot elektroniski pēc ceturto bloku. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām ar kompromisu M. Sākam balsot elektroniski par kompromisu M. MK vārdā Milāna. Nesajauciet. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts M kompromiss. Tagad 15.89. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Balsojam elektroniski par 1589. Maginēs un Delāņģa grozījums, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ķeramies pie NA kompromisa. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Tagad pāršķiram vairākas lapuses uz priekšu. Un balsojam par 1676 grozījumu. Kurš ir par? Kurš ir pret? Norēdīts. Tagad pašstam vēl vairākus lapus uz priekšu. Darbs raiterit uz priekšu, un tagad sākam balsot elektroniski par O grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nebalsojuši? Beidzam balsot. O kompromiss ir pieņemts. Tagad 18, 6, 7 grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Norādīts. Ja vajag paskaidrojumu, mēs varam to sniegt 1, 8, 6, 7, un tas ir noraidīts. tagad 1866. viens astoņi septiņi nulle pār pret atturās noraidīts. Pārbaudam elektroniski 1870. Lūdzu balsojiet! Balsošana slēgta, noraidīts. viens astoņi septiņi vieni Reimers pār pret atturās noraidīts. DV 11 pār pret atturās noraidīts. 347 par pret pārbaudam elektroniski 347 347 elektroniski pieņemts 1875 pār pret pieņemts. 1876 par pret atturās noraidīts. 1878 par pret noraidīts. Pārbaudam 1878 elektroniski, lūdzu balsot. Varam beigt. Pieņemts. viens astoņi septiņi deviņi par, pret, atturās, noraidīts. viens astoņi astoņi nulli par, pret, atturās, noraidīts. 3, 4, 8 par. Atturās. Nav skaidrs. 3, 4, 8 pārbaudam elektroniski. Lūdzu balsot. Beidzam. Pieņemts. 1, 8, 8, 1 jēgu pār pret atturās pieņemts. Vai, nu, pārbaudam 1881 elektronisku balsojumu. Pārbaudam 1881. Noraidīts. 1882 Maier par pret atturās noraidīts. 349 no referenta pieņemts. 350 par pret atturās pieņemts. 351 no referenta par pret pieņemts. 1884 par pret atturās pieņemts. 1886 par, pret atturās pieņemts. 352 par, pret atturās pieņemts. 1888 par, pret atturās pieņemts. 1889 par, pret atturās pieņemts.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 Tālāk 356 pār pret atturās pieņemts. 1901 pār pret pieņemts. 1093 pār pret atturās pieņemts. 357 pār pret atturās pieņemts. 1904 pār pret atturās pieņemts. 358 par pret atturās pieņemts. 1905 par pret atturās pieņemts. 1906 par par pret pārbaudam elektroniski 1906 1906. Balsojiet lūdzu. Balsojums beidzies, noraidīts. 1907. Pār, pret, atturās, noraidīts. 359. Pār, pret, atturās, noraidīts. 1908 par pret atturās pieņemts. 1909 par pret atturās noraidīts. 1912 par pret atturās pieņemts. 1914 pār pret atturās pieņemts. 360 pār pret atturās pieņemts. 361 pār pret atturās pieņemts. Tagad P kompromiss elektroniski P kompromiss elektroniski lūdzu balsot. Palermo. P. Kompromiss P. Balsojums beidzies. Pieņemts. 1998 pār pret noraidīts. Kompromiss Q. Balsojums atvērts, lūdzu balsot. Visi balsojuši? Pieņemts. Tālāk uz 2040. Noraidīts. Tālāk 2041 par, par 20 pret noraidīts. Divdesmit četrdesmit četri par 2045 par pret pieņemts. 2046 par pret pieņemts. Kompromiss R. Elektroniskais balsojums. Lūdzu balsot. Ja visi balsojuši, atkal mēs varam pieņemt, mēs varam kompromiss S. Elektroniskais balsojums atvērts, lūdzu balsot. Pieņemts. 2108 par pret pieņemts. Trīs deviņi trīs par pret atturās pieņemts. Devēji trīspadsmit par pret atturās noraidīts. 394 pār. Pieņemts. 21.09. Pret atturās noraidīts. 21.10. Par pret atturās noraidīts. 21.11. Par pret noraidīts. 395 par, pret, atturās pieņemts. Trīs deviņi septiņi par pret atturās pieņemts. Tālāk elektronisks balsojums, kompromiss T. Sākam balsot. Pieņemts. Divdesmit viens, trīsdesmit četri. Paceļiet rokas par pret 21, 34 elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21.49 paceļiet rokas par pret, pret, noraidīts. Divi viens piec nulle par pret atturās noraidīts. 405 pār pret atturās pieņemts. 2151 pār pret atturās noraidīts. Kompromiss U elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Tālāk uz pielikumiem. Četrsimt divdesmit pār, pret atturās pieņemts. Divi, viens, septiņi, astoņi. Atvainojos. 4, 2, 1 par, pret, atturās pieņemts. 2, 1, 7, 9 par, pret, atturās noraidīts. Bet pārbaudam elektroniski 2, 1, 7, 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 422 par pret atturās pieņemts. 423 par pret atturās pieņemts. 2180 par pret atturās. Man liekas, ka pieņems, bet pārbaudam pārbaudam 2180, sākam balsot. Noraidīts. Otrais pielikums 2183 pār pret atturās noraidīts. 2186 pār pret atturās pieņemts. 2188 pār pret atturās pieņemts. 22, 19 par, 22, 19 par, pret, atturās, noraidīts. Turpinam. Divdesmit divi, divdesmit pieci par, pret, atturās pieņemts. Liels pārsvars bija par. Elektroniski pārbaudam 2225, 2225 elektroniski. Sākam balsot. Noraidīts. Tālāk pie apsvērumu. 438 pieņemts. 435 par, pret, atturās pieņemts. 436 par, pret, atturās noraidīts. Reggie 1 at, pieņemts. 437 par, par, pret, atturās pieņemts. Reggie 3 par, pret pieņemts. laikam pārlecām Reģī 2 par pret at, noraidīts. Tagad Reģī 4 par pret atturās pieņemts. 440 par pret atturās noraidīts. Četri, četri, viens, pār, pret, atturās, noraidīts. Četri, četri, divi, pār, pret, atturās noraidīts. 443 par, pret, atturās pieņemts. 444 par, pret, atturās noraidīts. Regī 5 par pret noraidīts. Vai jāpārbauda? Labi, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts. 466 par pret atturās pieņemts. Četri seši deviņi par, četri seši deviņi par, pret, atturās, pārbaudam, četri seši deviņi, sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot pieņemts. 25 par, pret, atturās pieņemts. Regija 6 atturās noraidīts. Četri septiņi nulli par, pret, atturās noraidīts. 473 pār pret atturās pieņemts. Četri septiņi pieci pār pret atturās pieņemts. Reģija 7 par pret atturās pieņemts.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

labāk nobalsojam. Četri, astoņi, pieci. Par pieņemts.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 mums ir jābalso par apsvērumu 91. Grozījums 519 pieņemts. Lūdzu, paciešieties vēl uz minūti. Apsvērums 93. Grozījums 524 par, pret. Mums jāpārbauda 524 elektroniski balsojumu. Bals, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Piec, trīs, viens, Lebrun par pret atturās pieņemts. Pieci, trīs, divi par pret atturās pieņemts noraidīts. 5-3-3 Reimers pār pret atturās pieņemts. 5-3-4 pār pret atturās noraidīts. DV5 pār pret atturās pieņemts.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 noraidīts. Pieņemts. Labāk pārbaudām. 5, 4, 5. Sākam balsot. Ir liels pārsvars. Pieņemts. 62. Lūdzu, paceliet rokas. Pieņemts. apsvērums 1, 2, 4, 69 par pret pieņemts. 70 pār pret atturās pieņemts. 73. 73 pār pret atturās pieņemts. 74 pār pret atturās pieņemts. 5, 8, 6 Ferēra par, 5, 8, 6 Ferēra, apsvērums 1, 4, 5 A. Pret noraidīts. 78 par, pre, pret, pieņemts. Beidzamais par pārunu mandāts, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Tātad delegācijas mandāts ir. Sākam balsot. Bals, beidzam balsot. Apsveicu Mišelu un visu ēnu referentiem. Stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Ir grūti, bet eh, mēs eh, to izdarījām. Tev, tev. Domani. Domani. Allora, colleghi. Darghe colleghi, es zinu, ka daudz no jums lūdza mani pāriet pie balsojuma par KLP finansējumu lavīju ziņojumu. Bet mums būtu vajadzīgs vairāk nekā stunda, lai veiktu pārbaudas vairāk koordinatori lūdza man to. Un tagad mēs tomēr sēdi beidzam, tiekamies rīt un paldies visiem. Thank you very much. Yes. Se è stata dura, eh?